jums par situāciju Dienvidu Sudānā. Yes, thank you. Paldies, prieksēdētājs kundze. Un eh, vēlētos atvainoties, ja es varbūt tā aizraujos un neturos eh, pie sava rakstītā un, protams, eh, tādiem plašiem izkāstiem debašu beigās nevajadzētu būt, bet es tomēr vēlētos pateikties parlamentam, ka mēs joprojām saglabājam uzmanību vērst uz Dienvidu Sudānu un tur notiekošo. Jāsaka, burtiski pāris gadu laikā, kas ir zaudējusi mūsu visas cerības. Tā ir valsts, kurā ir milzīgas dabas bagātības, kurā uh, situācija ir tikai pasliktinājusies. Šobrīd 30 tūkstoši cilvēku mirst badā un daudzi tūkstoši cieš badu. Miljoniem cilvēku ir iekšēji bēgļi, pār par 700 tūkstošiem ir atstājuši šo valsti, un tā ir viena no lielākajām bēgļu krīzēm šodien pasaulē. Un, eh, protams, eh, bēgļu krīze, kas šobrīd ir skārus Eiropu, ir apjomīga, bet tas nav nekas eh, salīdzinot ar Dienvidsudānas situāciju. Pēdējo trīs nedēļu laikā ir apstiprināta 80 eh, civiliedzīvotāju nogalināšanas gadījumi, un eh, kopš 23. oktobra arī ir nogalināti daudzi. Uh, joprojām eh, vienam konkrētam reģionam, kurā notiek vislielākie vardarbības gadījumi, m, mm, m, mm, tur starptautiskās organizācijas un mieru uzturēšanas spēki netiek iekšā. Izvarošanas ir ikdiena, un es domāju, ka eh, mums visiem ir jāapkopo spēki, lai pārtraukt šo vardarbību. Cilvēki, kas dzīvo Dienvidu Sudānā, nedrīkst gaidīt, viņi nevar vairāk gaidīt Visi esam ieinteresēti ilglaicīga miera nodrošināšanā, un visā, visā Afrikas Savienība arī ir pamudinājusi um, Dienvidu Sudanā izveidot uh, adekvātu tiesu sistēmu. Patreiz noslēgtā vienošanās rada unikālu iespēju Dienvidu Sudānai izveidot uh, caurskatāmu valdības struktūru, jo tas ir galvenokārt nepieciešams Dienvidsudānas iedzīvotājiem. Ja tas notiks, ja tiks izveidotas um, institūcijas, kas spēj nolikt atpakaļ valsti uz sliedēm, tad šī valsts uzplauks. Tas pats uh, attiecās arī uz opozīcijas nevēlēšanos uh, īstenot drošības vienošanos. Patreizējā situācija ir ļoti draudoša. Un vakar Džadisā iesaistītās puses eh, tā kā atkal deva mums cerību, ka varbūt situācija mazliet eh, pavirzīsies pozitīvā virzienā, un tomēr dialoga pozitīvisms ir tāla cerība. Tikai strikta šī, eh, šīs vienošanās īstenošana var nest mieru Dienvidsudānas iedzīvotājiem. Visām iesaistītajām pusēm ir jāsaprot, ka jebkāda veida vardarbībai ir sekas. Vispirms ir jāiedibina pamiera situācija un um, uguns pārtraukšanas situācija. Ar um, izveidotām, situ, ar izveidotām instru, institūcijām tām līdz nāk atbildība. Un eh, Dienvidu Sudāna iestājas par to, lai visas puses īstenotu pamieru noteikumus. Mēs eh, vienmēr esam atbalstījuši Visāfrikas Savienības un iesaistīto pušu konstruktīvu skatījumu uz situāciju. Tas pats attiecās arī uz Keniju un pirms eh, kādu laiku tikos ar Visāfrikas prezidentu Adisā, un mēs e, lēmām, ka darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu Dienvidu Sudānai. Ļoti svarīgi ir nodrošināt arī reģionālo stabilitāti, un reģionāli izaicinājumu ir daudz, un vakar Eiropas Āfrikas rāga reģionālā darbības plāna pieņemšana paredz eh, situācijas risinājumu līdz 20. gadam. Mums ir nepieciešama arī uzraudzības iestāde, kas eh, kopā ar Dienvidu Sudānas pilsonisko sabiedrību un citiem reģionālajiem spēlētājiem, ko darīt situācijas sakārtošanā. Es uzskatu, ka eh, viņa vadībā ir iespējama stabilizācija šajā reģionā. Bet Eiropas Savienībā ir jāpalīdz šai valstī pārējais procesā. Kopš 13. Eh, gada decembra ir eh, uzsāk, tā tad eh, ir sākušās, ka, ir sākusies tāda kara darbība un tā ir jāpārtraukts. Mēs esam novirzījuši 116 miljonus un šogad vien 107 miljonus. Apvienotās nācijas ir aprēķinājusi, ka Eiropas Savienība finansē apmēram 41% no visas humanitārās palīdzības, kas tiek sniegta Dienvidu Sudānai. Pavisam kopā 3,8 miljoni e, riska zonā dzīvojošu cilvēku šobrīd saņem šo palīdzību, bet mēs zinām, ka humanitārā palīdzība pat par sevi uh, jau neaizstāja adekvātas eh, valsts attīstības programmas. Protams, ka humanitāro palīdzību mēs sniegsim, bet, protams, šajā miera noliegumā ir pieci pilāri. Tas attiecās uz EDF eh, e eh, miera programmu un instrumenti, kurus mēs esam piedāvājuši šai valstī tagad būtu jāsāk eh, īstenot dzīvē. Mēs esam gatavi sadarboties ar pārējais valdību, esam gatavi palīdzēt izveidot um, pagaidu institūcijas un gatavi palīdzēt celt šo valsti. Dienvidsudānā ir milzīgi dabas resursi un pienāca laiks, lai šie resursi tiktu izmantoti visi tās iedzīvotāju labā. Uh, Eh, Kotinu nolīgums eh, noslēgts Dienvidsudānas eh, labklājības dēļ būtu ļoti būtisks, bet šobrīd ir svarīgi, lai visas Dienvidsudānā iesaist, konfliktā iesaistītās puses panāktu mieru. Tas arī ir tas, par ko runājām pagājušajā nedēļā. Un tas ir visu mūsu uzņēma uzdevums. Paldies par jūsu uzmanību un uzklausīšu ar interesi debates. Paldies! Thank you. Jā, es vēlējos pateikties jums, augstās pārstāvs kundze saka priekšsēdētājiem, tagad pāriem pie debatēm. Un pirmais eh, runātājs eh, Ventas kungs. Mm, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Runājot par mieru procesu Dienvidu Sudānā, mm, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsu grupa tam piešķir īpašu uh, Eh, nozīmi. Augusta mierlīgums eh, ir pielicis punktu 20 mēnešu ilgušajam kāram, bet tas nekādā gadījumā nav atrisinājis visas problēmas, ņemot vērā uh, humanitāro un politisko krīzi valstī. Mums uh, ir jāapsveic Dienvidsudānas vadītāju izteikumus par uh, centieniem veidot hibrīdu tribunālu, eh, kas eh, cīnītos eh, pret vardarbību un uzbrukumiem, īpaši ņemot vērā ļoti slikto situāciju ar, cilvē, ar to, ka bērnu un sievietes tiek piešķirtas karotājiem. Uh, Eh, kā balva, eh, būtu jāapkaro šādas izpausmes. Humanitārā situācija ir ļoti smaga. Kādiem pār par diviem miljoniem cilvēki nācies pamest savas mājas, eh, daudzās nometnēs nav pieejas medzīniskai aprūpei, izplatās slimības nav pieejams dzeramais ūdens tikai vienota un ātri iejaukšanās no starptautiskās uh, sabiedrības puses, eh, no starptautiskā organizācija puses var ļaut eh, palīdzēt šai valstī un paldies. Tālāk dodu vārdu Gerero Salomskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs piedzīvojam bēgļu krīzi Eiropā, un mēs eh, pašlaik koncentrējamies uz, eh, īriju, uz eh, Irānu un Sīriju, bet mēs nedrīkstam aizmirst par krīzēm, divām krīzēm, kas notiek Āfrikā. Centrāla Afrikas Republika un Sudāna, 20 gadu karš un pāri par diviem miljoniem iekšējo bēgļu. Tā ir īsta humānā krīze, un to ir izraisījis karš. To ir paveikuši cilvēki. Tā nav dabas katastrofa. Un mums ir e, jāpalīdz Sudānai tagad virzīties uz priekšu, attīstīties pēc kāra, e, sadarboties ar reģionāliem spēlētājiem, nodrošinot to, lai e, miera līgums, kas tika panākts augustā, eh, tiktu arī pildīts. ANO uh, ir pieprasījusi līdzekļus, taču, diemžēl, donoru valstis tikai par eh, pusi ir izpildījuši savas saistības. Mums ir uh, jāvēršas pret eh, pārtikas krīzi. Mums eh, šeit ir trešā līmeņa krīze. Un uh, mums ir, protams, jāveicina miers un jāpārvar pārtikas krīze reģionā. Paldies! Nākamais runātājs Čārls Tānoks, priekšsēdētāji. Kopš neatkarības atgūšanas 11. gadā uh, par Sudānu runā par nepare, ar nepareiziem motīviem. Runa par uh, šīs te valsts sadalīšanu divās valstīs mani apbēdina iekšējais konflikts. Miljoniem ir iekšēji pārvietoto personu, tūkstošiem ir nogalināti. Ņemot vērā, ka ir izgāzušās vairāki pamieri, vakar beidzot ir panākta vienošanās par to, ka tiks realizēta pasākuma, par ko panākt vienošanās šī gada augustā, kas varētu uh, samazināt saspīlējumu, bet mums nav jābūt pārāk lieliem optimistiem. ES valdībām ir jāatbalsta, jāpalīdz uh, vidutājiem, kas organizē sarunas ar Āfrikas Savienību. Jādomā arī uh, par misijas organizēšanu uz Dienvidu Sudānu, lai izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus. Taču, godīgi runājot, mums trūkst mm, tādas, eh, nu, patiesas eh, līdera vadības šajā reģionā ko mēs diemžēl esam zaudējuši. Paldies! Nākamais runātājs Ježeka kungs. Paldies! Nu nav daudz vietu pasaulē, kur situācija ir vēl sliktākā Dienvidu Sudānā, kur cilvēki tik ļoti daudz cieš. Tieši tādēļ es apsveicu vienošanos par konflikta atrisinājumu, kas tika parakstīts augustā. Tā ir ambicioz vienošanās, eh, kas ir vērsta uz konstantu pamieru ieviešanu, cīņu pret nesodāmību un uh, labāku uh, līdzekļu pārvaldību, kas tiek iegūti no naftas ieguvas. Bet eh, abām pusēm, eh, bet jāsaka, ka pušu apņēmība eh, realizēt šos pasākumus ir ļoti vāja. Politiskie vadītāji Dienvidu Sudānā īpaši nerūpēs par saviem iedzīvotājiem. Drīzāk viņi vairāk rūpējas par saviem banku rēķiniem, kas atrodas ārpus valsts lai panāktu pastāvīgu pamieru, eh, mums ir jāveic eh, precīzi mērķētas sankcijas pret politiskiem līderiem, kas neturēsies pie panāktajām vienošanām. Un te ir eh, arī jāizvērš ieroču pārdošanas embargo. No otras puses priecājos, ka Āfrikas Savienība šodien ienāks klajā ar ziņojumu mm, par izmeklēšanas komitejas komitejas izveido, komisijas izveidošanu. Augstas pārstāvis kundze, priekšsēdētāja kungs. Mans jautājums, kāda ir e stratēģija, lai nodrošinātu to, ka Eh, karojošās puses Sudānā turēsies pie vienošanās, ne tikai pie vienošanās par uguns pārtraukšanu, bet arī pie citām normām, kas ir saistītas ar naftas resursu pārvaldību un nesodāmību. Jūs jau minējāt pilsonisko sabiedrību, bet vai jūs plānojat sādarboties ar vietējām organizācijām, lai uh, uzraudzītu vienošanās eh, īstenošanu. Kāda ir Eiropas stratēģija? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Javieris Koso Permuī. Cienījamā augstās pārstāvs kungs priekšsēdētā kungs, šodien mēs runājām par miljoniem bēgļu, 50 tūkstošiem bojā gājušo. Mēs te nerunājam par dabas katastrofu, mēs te runājam par cilvēku radītu konfliktu. Mēs nevaram aizmirst, ka ASV un Izraela arī šeit ir pielikuši savu roku. Un mums ir jādomā par cilvēktiesību situāciju, pieeju naftas resursiem, vārdarbības akti fakti ir noveduši pie ANO noteiktā embargo. Uh, Izraela to ir pārkāpus, neskatoties to, kā SV to uzrauga. Eiropas Savienībā ir jādara vairāk, lai nodrošinātu to, kā ieroču embargo tiek konsekventi ievērots. Protams, ka Eiropas Savienībai ir jāatbalsta no misija šajā reģionā un jānodrošina, lai energoresursu, energoresursi Eh, un dabas bagātības netik ļaunprātīgi izmantotas. Un tālāk eh, Sebastis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, augstās pārstāvis kundze, paldies, ka esat šodien ar mums eh, šeit parlamentā. Jūs esat bieža viešņa, un tas eh, nozīmē, ka jūs interesē mūsu viedoklis, un mēs to augsti vērtējam. Jā, mēs apsveicam mieru līgumu, kas tik noslēdz augustā, bet zinām, ka tas neiedarbosies, ja eh, karojošās puses to neievēros. Mēs jau pēdējās nedēļās esam piedzīvojuši 50 vai pat vairāk nogalināto Un eh, to, kas eh, notiek ar bērniem un sievietēm šajā reģionā, mums ir pilnīgi nepieņemams. Mums ir nepieciešams iesaistīties pilnā mērā, ir jānodrošina tas, ka ieroču embargo tiek konsekventi ievērots un jāvērš pret valstīm, kuras to pārkāp, kā piemēram Izraela, kā norādīja kolēģis. Ja mēs nenodrošināsim spēcīgu kopēju fronti, kas aizstāv mieru procesu, uh, tiesiskumu un uh, notiesāšanu par visiem nozīg, noziegumiem. Bez visiem šiem prieknoteikumiem mēs neko nepanāksim. Bet jūs varat reiķināties ar mūsu atbalstu. Jūs centienos paldies. Nākošais runātājs. Vai ir kas noticis? Micro, please. Komentāri bez mikrofona tūk, diemžēl neko nedzird. Okay. Italian translation. No, Italian translation.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 Priekšsēdētājs piesaka nākamo runātāju, Džems Kārverkungs. Paldies, priekšsēdētāji, paturot uh, prātā to, ka mums ir kopēja ārējā politika. Es gribētu teikt, ka nevajadzētu īpaši uzticēties Sudānas vadībai par to, ka viņi pildīs uh, savas apņemšanās. Gal galā viņi ir bijuši tie, kas ir uzbrukuši ANO uh, helikopteriem. Turpinās um, monitoringa un ANO darbinieku āresti un uh, nolaupīšanas komisārs kundze gribētu jautāt, vai vispār pastāv kaut kādas uh, norādes uz to, ka situācija uzlabojas. Un ņemot vērā ikat paveikto labo darbu, vai jūs varat apliecināt, ka mēs turpināsim uh, sadarbību Āfrikas ragā? Un vai mēs esam uh, gatavi izvairīties no uh, dublēšanās? Un nākošais runātājs. Rānkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Augstās pārstāvs kundze Dienvidu Sudāna ir viena no jaunākajām valstīm pasaulē, pēd, viena no pēdējām kristiešu valstīm šai reģionā. Varbūt šis ir pēdējais brīdis kaut ko glābt. Mums ir jāizveido dzīvotspējīga valsts, bet mums ir jābūt modriem attiecībā uz šo vienošanos. Mēs nedrīkstam aizmirst kartumas barbarismu, kas arī šodien izpaužas militāras iejaukšanās veidā. Otrkārt, nedrīkst aizmirst, ka valstī ir uh, bagāti dabas resursi, un tādēļ mums ir jāraugās, lai ārējas politisks vai iejaukšanās nelikvidētu iespējamo dzīves telpu Sudānā. Merci beaucoup. Liels paldies. Tagad vārds Marijai Gabrielai. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Jā, pēdējais mēnesis liecina par to, ka starptautiskās sabiedrības um, modrība un mobilizācija uh, virza uh, uz uh, mierīgu risinājumu. Ir uh, nepieciešams uh, raudzīties, lai 26. augusta un arī Āfrikas uh, Savienības panāktās vienošanās tiktu īstenots, lai to īstenotu uh, konfliktā iesaistītās puses. Tāpat laikā starptautiskās savie, sabiedrības uh, uh līdzdalībai jābūt uh, nodrošinātai jāraugās, lai tiktu um, īstenotas vienošanās, jāsniedz atbild, atbalsts pārvietotām personām, personas, uh, personām, kuras cieš no bada. Uh, tāpat jācīnās pret nesodāmību. Tas ir ļoti svarīgi, lai uh, veidotu valsti dienvidu Sudānā ir jādemobilizē dažādi bruņoti veidojumi, jāveido vienota armija šajā valstī. Un nedrīkst pieļaut, ka par seksuālo vardarbību atbildīgie būtu iesaistīti kādās valdības struktūrās. Uh, tāpat ir jāratificē Kotonu vienošanās, kas arī būs svarīgs instruments šīs valsts uh, attīstībā un nostiprināšanā. Paldies tagad vārds Lindai Makevanai. Paldies priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Iepriekšējās debatēs jūs atvainojāties par savu kaismīgo rīcību, bet uh, tas ir ļoti labi, ka jūs tāda esat. Tas nozīmē, ka jums rūp tas, ko jūs darāt, jums nevajag par to atvainoties. Uh, un mums arī Eiropas Savienībai ir jācenšas risināt uh, šīs samilzušās krīzes. Jūs uh, minējāt par grūtībām, kas ir uz vietas, ka ir tūkstošiem uh, bojā gājušo, tūkstošiem izvarotu sieviešu, tūkstošiem nolaupītu bērnu. Un arī UNICEF ir brīdinājis par bada draudiem šajā Uh, valstī. Mums ir jāpanāk, lai karojošās puses ievērotu pamieru un sestos pie sarunu galda. Bet ko mēs darīsim tad, ja tās nepiekritīs mūsu aicinājumiem? Kā mēs varētu viņus ietekmēt? Šeit tiek runāts par sankcijām, par ieroču embargo. Sankcijas ir jāvērš pret pareizām personām, bet mums ir tad jāvienojas arī ar mūsu partneriem ASV tālāk, kā panākt, lai sievietēm būtu teikšana šai valsti. Ja sievietē būtu ietekme, tad arī politika mainītos. Un tāpat mums ir jāsaprot, ka šī ir steidzami risināma krīze, ja mēs nerīkosimies tad uh, mēs drīz televīzijā redzēsim, uh, ka cilvēki bērni mirst badā, ka atkal ir izvarots sievietes, un tādēļ mums ir jārīkojas ātri, lai tas nenotiktu. Paldies! Tīgas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēnešiem ilgi ir uh, notikušas kā, asiņainas kaujas, un prezidents Abakis beidzot ir parakstījis vienošanos, bet tagad atkal tiek uh, pārtraukts pamiers. Tas netiek ievērots ir svarīgi, lai reģionālie spēlētāji piedalītos uh, konflikta risināšanā ir, uh, tiek veikti pasākumi ANO drošības padomu, lai, lai nosūtītu miera uh, uzturēšanas misiju uz uh, šo valsti un arī apvienotā karalīste gatavojas to darīt, bet mums ir nepieciešams ANO atbalsts, lai noteiktu mērķētas sankcijas, jo Dienvidu Sudānas varas iestāžu rīcība liecina par labās gribas trūkumu. Paldies tagad. Uh, vārds Žanam Likam Šofhauseram. Komisārs Kundze. Ebolas gadījumā mēs uh, mobilizējāmies, bija 11 tūkstoši bojāgājušo, tagad ir runa par 100-200 tūkstošiem upuru. Uh, no rietumu politika ASV vadībā atstāja šos bojā gājušos savā ceļā. Šeit ir uh, dažādi reliģiskie konflikti, reliģiskā šķelšanās arī Dienvidu Sudānā. Vajadzēja tomēr par katru cenu saglabāt Sudānas vienotību, bet kad, protams, ir jāatbalsta ASV robežu pārskatīšanas politika, tad Eiropas Savienība vienmēr pakalpīgi to atbalsta. Uh, Es eh, savu nostāju nemainu. Es vienmēr iestājos par uh, valstu teritoriālo vienotību. Tagad uh, Dienvidu Sudāna situāciju ar vienu uh, padara nedrošāku, bet uh, jāatzīst mums taču, ka Sudāna sadalīšana bija kļūda. Paldies, uh, saka priekšsēdētājs. Uh, Tagad vārds Andrejam Plēnkovičam. Paldies. Priekšsēdētājs kungs, augstā pārstāva Mogherīni, augsti vērtēju vienošanās panākšanā žubā starp valdības un nemiernieku spēkiem. Uh, lai pieliktu punktu 20 mēnešus ilgstošai vardarbībai šai Āfrikas valstī. Tomēr situācija ir satraucoša. Humanās palīdzības izdalīšana ir apdraudēta. Alba Kīra eh, lēmums par jaunu teritoriālo dalījumu ir pretrunā ar šo vienošanos ir iespējams kaut ko panākt tikai politiskā dialogā. Tuvāko mēnešu laikā mums ir jāstiprina demokrātiskie spēki šai valstī. Tāpat jādara viss iespējamais, lai palīdzētu uh, sabiedrībai pārvarēt konflikts sekas, un tāpat ir jānodrošina vardarbības upuru aizsardzība, jāpasargā sievietes no izvarošanas un bērni jāsargā no nolaupīšanas. 300 tūkstoši eiro uh, eh, humānā palīdzība ir liela summa, bet ir 4 miljoni cilvēku, kuriem pietrūkst pārtikas. Ir daudz cilvēku, kur ir bijuši spiesti pamest savas mājas, līdz ar to mums palīdzība ir jāturpina, lai atrisinātu lielo humāno krīzi Dienvidu Sudānā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Annai Gomešai. humānā katastrofa Dienvidu Sudānā ir daļēji uh, izraisīta arī ārējo spēku iejaukšanās rezultātā. Un mēs nedrīkstam klusēt par to, uh, uh, ir daudz bojā gājušo un uh, uh, Eiropas Savienība atbalstīja Dienvidu Sunādas neatkarību 2011. gadā, un mēs tagad nevaram vienkārši paziņot, ka mēs neiejauksimies uh, uh, miera iedibināšanai. Uh, apvienotajām nācijām ir jārosina izlīguma process un jānos drošina ieroču embargo ievērošana. Tāpat ir jāaizsargā apdraudētās iedzīvotāju grupas. Mēs nedrīkstam aizvērt acis šaušalīgo notikumu priekšā, un mēs uh, nedrīkstam pieļaut, ka sievietes tiek izmantotas kā ieroči un ka pret tām tiek vērsta vardarbība. Mēs nedrīkstam klusējot noskatīties. Eiropas Savienībai ir jābūt pirmajās rindās, aktīvi jārīkojas um, ANO drošības padomē. Es uh, esmu pārliecināta, ka uh, process uh, var vainagoties panākumiem, ka ir jārisina, uh, jāīsteno. Uh, Kotanu no vienošanās. Paldies, tagad vārds Demis Makarkungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dienvidu Sudāna ir visjaunākā valsts pasaulē, bet 11. gadā tā nekļuva par valsti. Patiesībā tā ir kļuvusi par vardarbības pārvaldīt kleptokrātiju tur reģionālās intereses un dažādi klāni ir pretrunā viens otram un patiesībā arī um, nosacīts pretrunā kaimiņu valstīm. Šobrīd divas puses ir vienojušās par tādu pārējas pamieru, bet um, ļoti skeptisku uz to raugos, jo, manuprāt, tas ir pamieris tikai un vienīgi uz papīra. Mums būtu jābūt gataviem doties tālāk, piemēram, lai Dienvidu Sudāna neizšķērdētas, valdošā, valdošā kliķa neizšķērdētu tās dabas resursus un lai e, karojošās puses vairs nevarētu nopirkt e, ieročus. Mēs tiešām nedrīkstam turpināt kā līdz šim. Ja mēs vēlamies palīdzēt Dienvidu Sudānai, tad uh, Mēs nedrīkstam aprobežoties tikai un vienīgi ar pirksta kratīšanu. Nē, mums ir jābūt ļoti striktiem. Celerkungs lūdzu, vienu minūti. Paldies, prieksēdētāja kungs. Augstās pārstāvis kundze. Nu, par Dienvidu Sudānu mēs eh, pirmo reizi nerunājam, bet Eh, ir labi, ka mēs neesam uh, aizmirsuši par šo cilvēku eh, likteni. Augustā tika panākts uh, miera līgums. Un tā laika uh, vadītāji panāca šo mieru, lī, uh, pamieru pilsoņu karā. Taču, diemžēl, uh, lielā mērā tas varētu būt izrādījies pašmērķis, jo, diemžēl, iet bojā arī citi turpin, cilvēki turpiniet bojā, ieskaitot bērnus. Un faktiski situācija ir humanitāra katastrofa. Daudz cilvēki ir pārvietoti, un jaunākais uh, miera līgums uh, būs, būs eh, veiksmīgs tikai tad, ja eh, mēs izdarīsim eh, piel, nu, pietiekam politisko spiedienu. Ir jāizdara spiediens uz tiem, kas ir pie varas Dienvidu Sudānā. Un mums ir jāpienojas ar ASV, lai nodrošinātu to, ka embargo netiek pārkāpts. Paldies! Kengas kundze, lūdzu. Grācie, eh, signor prezidents. Paldies, prieksēdētāja kungs. Mēs eh, augstu novērtējam Visāfrikas Savienības paveikto un arī IGAD paveikto Dienvidsudānas miera procesā bet eh, šobrīd eh, panāktais trauslais pamiers starp eh, valdošo, valdošo kliķi un nemierniekiem tiešām ir trausls. Miljoniem Dienvidsudānas iedzīvotāji ir cietuši pārāk ilgi, un mēs šajā valstī notiekošo droši varam saukt par kāru. Pie tam valstī e, valda drausmīgs bats Šai valstī ir nepieciešams miers, un es tiešām ceru, ka arī dienvidsudānieši paši to saprot. Viņiem ir jāiestājas par mieru, mieru un vēlreiz mieru, jo Sudānā, Dienvidsudānā miers nav bijis jau gada desmitiem. Tāpēc šādā kontekstā ir tik svarīgi runāt par sava veida mākslīgi izveidotu vienību, kas varētu izvērtēt Dienvidu Sudānā notiekošo un nākt klajā ar priekšlikumiem, ko darīt tālāk, bet vēlētos pateikties Mugurīnī kundzei par viņas eh, paveikto. Nākamais Tuna Kelams. Vienu minūti, lūdzu. Paldies, Mugurīnī kundze. Es vēlētos jums eh, no sirds pateikties par jūsu uh, kaismīgo iestāšanos eh, Eiropas eh, lomas nodrošināšanā vismaz mēģināt risināt visus eh, konfliktus ārpus Eiropas robežām. Dienvidsudāna ir īpašs gadījums. Patreiz Eiropā valdošā migrantu krīze nedrīkstam novērst mūsu uzmanību no Dienvidsudānas krīzes, kur arī notiek šausminoša traģēdija. Bet uh, Es nezinu, vai tur noslēgtais pamiers spēs noturēties, un tomēr mums ir augsti jānovērtē Eiropas pūliņi noturēt šo mieru. Mēs, protams, vēlamies redzēt kotonu nolīguma realizēšanu dzīvē, jo visbiežāk pat humanitārā palīdzība, kas tiek sniegta Dienvidu Sudānai, nenonāk pie tiem, kuriem tā visvairāk ir vajadzīga, un šobrīd daudz cieši badu. Valstī ir nepieciešama stabilitāte un nacionāla rekonciliācija. Paldies! Paldies! Nākamais eh, Valēsas kungs, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji, kungs. Četrus gadus pēc neatkarības re referenduma armija joprojām īsteno militārus uzbrukumus eh, pretrunīgi vērtētām teritorijām un to piekritības dēļ. Visvairāk, protams, ciešties civiliedzīvotāji. Eiropas Savienībai ir jāturpina humanitārā palīdzība Dienvidsudānai, īpaši nodrošinot civiliedzīvotāju drošību. Ir ļoti svarīgi, lai humanitārā palīdzība un vispār jau kāda veida palīdzība nonāk pie tiem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama. Kāpēc mums eh, visu laiku pasaulē neizdodas iedibināt mieru. Kāpēc ik vienas tautas centieni pēc eh, brīvības gala beigās noslāpst valdošās kliķes rījībā? Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad eh, esam nonākuši brīvā mikrofona procedūras priekšā, un eh, pirmajam dodu vārdu Kaputo kungam lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Eiropas parlamentā mēs eh, ļoti bieži esam pieminējuši Dienvidu Sudānu un tās traģisko situāciju. Cilvēktiesību pārkāpumi, šausminoši noziegumi, tiesas sistēmas ne, ne, neeksistēšana, valdošās kliķis patvaļa. Tas viss ir nosodām, bet burtiski pēdējās dienās eh, ir nogalināti 80 iedzīvotāji šajā valstī, lielākā daļa no tiem bija bērni. Tur nosodījuši starptautiskas organizācijas, bet eh, skaitļi jau ar to tikai nebeidzās. Ir aprēķināts, ka 50 cilvēki šobrīd, šobrīd Dienvidzudānā mirst no bada, un daudzi citi cieši badu. Bats eh, šajā valstī tiek vērtēts eh, piecu baļu sistēmā ar pieci. Tas nozīmē, ka ja Eiropas Savienība un starptautiskā, savien, starptautiskā sabiedrība kopā ar Visāfrikas Savienību neko nedarīs, mēs redzēsim šīs valsts izirumu. Paldies! Paldies! Eh, turpina prieksēdētājs Marijas kungs, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Dienvidsudāna ir ļoti bagāta valsts, proti tajā ir daudz dabīgo izrakteņu, bet lielākā daļa šās valsts iedzīvotāji dzīvo šausminošā nabadzībā. Pilsoņu karš, cilšu ķīviņi šo valsti ir noveduši līdz sabrukuma slieksnim. Kā jau šeit izskanēja, daudz desmit tūkstoši mirst no bada, un eh, simtiem tūkstoši ciešbadu. Iekšējo bēgļu valstī ir miljoniem, un uh, droši vien, ka tādu kļūs arvien vairāk. Tie, kur nedodas prom no savām mājām, bieži tiek pakļauti tādai vardarbībai, kāda mums pat sapņos nerādās. Mums ir jāpalīdz šai valstī izdzīvot, jāpalīdz tās iedzīvotājiem, jāpalīdz humanitārajām organizācijām, kuras darbojas šajā valstī, un galvenais, lai tiešām pārtikas palīdzība, kas valstī nonāk, nonāk līdz tiem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama. Prieksēdētājs. Nākamais Jako, Jakovčič kungs lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Godātā augstās pārstāvs kundze mūsu pilns atbalsts jūsu pūliņiem, bet eh, es vēlētos eh, vērst jūs uzmanību uz diviem būtiskākajiem jautājumiem. Pirmais - saukt pie atbildības kriminālu noziedzniekus. Pirms eh, apmēram 20 gadiem arī Eiropā bija karš, un mēs zinām, ko nozīmē eh, vardarbība, un mēs zinām, ko nozīmē eh, nesodāmība arī Eiropā. Otrs, mēs jau to it kā īstenojam, bet mums ir jādara vēl daudz vairāk. Eh, vai tiešām 300 miljonu eiro ir pietiekami? Humanitārā palīdzība ir tāda joma, kas ir ļoti, ļoti būtiska, bet tā ir jānonāk līdz visiem tiem dienvidsudāniešiem, kuriem tā visvairāk ir vajadzīga. Paldies eh, Jakovčiča kungam, saka prieksēdētājs. Un tagad eh, Migels Degas, lūdzu a situação do sudão do sul representa ainda um resquício do período colonial Situācija Dienvidu Sudānā ir eh, koloniālo laiku uh, sekas. Uh, Sudāna, protams, izcīnīja savu neatkarību, Sudānā ir milzīgas naftas iegūs, uh, bet pēc uh, Neatkarības atgūšanas eh, process sākās pilsoņu karš, kurās atdūrās eh, dažādas eh, intereses. Un nevienmēr ir skaidrs, kurš kuras intereses īsti aizstāv, un ļoti bieži tas ir saistīts ar uh, iespēju pārvaldīt naftas resursus. Un uh, ir skaidrs, ka ir eh, vairāki eh, šveic uzņēmumi, kas ir iesaistīti naftas tirzniecībā un citos pārkāpumos, un ir skaidrs, eh, ka ir jāaizliedz ieroču tirzniecība ar šo valsti, lai panāktu kādas pārmaiņas. Kas tāldokungs nākamais runātājs? Paldies, priekšsēdētāji! Nu, ko tad var iesākt, kad trešā daļa iedzīvotāju ir uz katastrofas sliekšņa, kad bērni kļūst par karēviem? Un kad izvarošana kļūst par eh, kara darbības veidu, ka mēs esam piedzīvojuši, ka valstī ir simtiem tūkstošu upuru, eh, cilvēki iet bojā, eh, ļoti daudz bāreņu ir valstī. Pielīguma parakstīšana, protams, vieš noteikts cerības, bet ir skaidrs, ka Neviens vienaudas mais raugās uz uh, derīgiem izrakteņiem, kas šajā valstī ir ļoti bagātīgi. Mums ir jāsniedz ekonomiskais atbalsts šai valstī, nevis jāpārdod viņiem ieroči. Un ir jāizdara lielāks politiskais spiediens, lai panāktu to, ka puses sadarbojas savā starpā situācijas noregulējumu virzienā un mēs nevaram ļaut eh, ķīniešiem, arābiem vai kādam citam eh, turpināt izlāpīt šo zemi un attiekties pret to kā um, koloniju. Paldies un tālāk komisijas vārdā augstās pārstāvis Mogarīnī kundze. Paldies. Es apsolīju, ka būšu mazāk uh, kaismīga, bet ne jau tāpēc, ka mani mazāk uztrauc Sudānas situācija, bet no nu, katrā ziņā ir prātīgi nepārspīlēt. Es tiešām ļoti augstu vērtēju šīs te diskusijas šovakar, jo tas tiešām ļoti palīdz tālākiem darbam, kas mums ir jāturpina no vienas puses piesardzīga attieksme pret to, ka mums ir jāspēlē loma šajā krīzē Eh, ir jāatcerās, ka mums šeit ir jākoordinējas ar vietējiem spēlētājiem, sākot jau ar Āfrikas Savienību. Un es piekrītu to, ko daudzi no jums sacījāt, ka eh, tā ir mūsu eh, stiprā puse, lūk, šī labā sadarbība ar reģionālajiem spēlētājiem. Tā tad ir jāvērš par šo konfliktu no divām pusēm. Pirmkārt, no humanitārās puses mums ir jākoncentrējas uz to, jo mums ir. Uh, atbildība par cik mēs esam vien no, viens no lielākajiem donoriem tieši e, humanitārā humanitāras e, krīzes pārver, e, pārvarēšanā. Un, protams, arī saistībā ar bēgļu krīzi mēs tomēr nedrīkstam aizmirst par situāciju Sudānā. Uh, jo gal galā tā ir investīcija stabilitātei pasaulē nākotnē. Runājot par politisko jomu, ir jāraugās to, lai mieru vienošanās tiktu realizēta. Un kā es jau sacīju uh, savā ievadrunā, uh, gan starptautiskai sabiedrībai kopumā, gan mums ir jāturpina atbilstīt Sudānas iedzīvotāji. Uh, raugoties, lai miera process turpinātos. Valsts vadītājiem, protams, ka ir lielākā atbildība jāuzņems. Daudzi no jums sacīja, ka ir ļoti dažādas intereses, kas vēršas pret miera līgumu ieviešanu, bet viņiem ir skaidri un skaļi jāpasaka, ka ja kāds liks pieķis riteņos miera procesam, tad tam būs sekas. Tikai eh, politisko līderu kopēja darbība var izbeigt cilvēku ciešanas Dienvidsudānā un ļaut eh, cilvēkiem dzīvot mierā. Es ceru, ka uh, miera mm, līguma parakstīšana tiešām ir devusi iespēju uh, to sasniegt, bet, kā redzam, īstenošana ir ļoti, ļoti sarežģīta. Un mums ir jāturpina virzīties šajā virzienā kopā ar mūsu Āfrikas partneriem. Paldies augstās pārstāvas kundzei, paldies komisārs kundze vēlreiz. Un līdz ar to mēs.